Dear colleagues, godātie kolēģi, mēs varam sākt sanāksmi. Šodien mēs sveicam mūsu komitejas sēdē Francijas finanšu ministru Mišelu Sapēnu. Pateicos par to, ka esat pie mums ieradies. Mums ir prieks ar jums noturēt ekonomikas dialogu. Tā ir pirmā reize pēc sešpakas ieviešanas, un mēs augstu vērtējam to, kā jūs piedalāties šajā sanāksmē. Komisija pavasarā prognozē no atzina, ka Francijā IKP izaugsmes tendences ir pozitīvas un arī deficīta samazināšanas uh, uh, dati ir uh, labāki nekā bija iepriekš prognozēts. 2014. tie būs 4%, 2015. 3,8%, kaut gan iepriekš bija prognozēts 4,1 un 4,3% respektīvi. Mm, šeit mēs pat uh, nerunājam par elastību, bet par uh, pies, uh, piesardzību. Un stratēģiskais mērķis ir sasniegt deficītu, kas būtu zem 3% 2017. gadā. Un Francija īsteno vērienīgu reformu programmu. Tagad došu vārdu uh, ministram Sapēnam. Uzklausīsim jūsu viedokļus par, viedokli par situāciju Francijā un varbūt arī eh, jūsu eh, skatījumu uz Eiropas eh, ekonomikas attīstības tendencēm un ekonomikas pārvaldību Eiropā. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, par to, ka dodat man iespēju izteikties. Gribu visiem uh, teikt, uh, visiem klātesošajiem, ka man ir liels prieks uh, piedalīties šai sēdē, un kā jūs norādījāt, šī ir pirmā reize, kad Francija piedalās šajā dialogā pēc jauno normu spēkā stāšanās. Es esmu pirma, man ir tas gods būt pirmajam, Francijas valstī ieklausās un tas ir būtiski. Ir arī uh, labi, ka šī sanāksme, šī tikšanās notiek vienu gadu pēc uh, jaunās uh, valsta valdības izveides iepriekš. Uh, 1992. 94. Uh, uh, gad, 93. gadā es piedalījos uh, Māstrihtas līguma pieņemšanā un ekonomikas un monetārās savienības izveidē. Es uh, arī uzskatu, ka ļoti labi, ka jums būs iespēja uzdot jautājumus un es varēšu uz tiem atbildēt. Tagad īsumā par situāciju Francijā un situāciju Eiropā, jo nevar būt uh, nodalīta katras valsts situācija un kopīgā situācija, un arī kopīgā situācija ietekmē situāciju katrā valstī. Es zinu, ka uh, Eh, Francija, nu šeit un citvieta tiek eh, aprakstīta ar klišejām. Tātad eh, tiek uzskatīta, situācija tiek aplūkota statiski, neņemot vērā to, ka notiek attīstība Francijā gan budžeta disciplīnas nozīmē, gan attiecībos reformu īstenošanu. Gribu uh, uh, norādīt, ka Francija šobrīd pilda savas budžeta saistības. Francija kopš 2012. gada uh, uh, ir uzsākus reformu politiku, dziļu reformu, pakāpenisku reformu politiku, un šīs reformas turpināsies līdz pat 2017. gadam, kad beigsies mūsu pilnvar termiņš, bet mēs uh, šīs uh, reformas uh, organizējam arī konsultējoties ar sociāliem partneriem, bet tās ir dziļas reformas, lai mainītu mūsu finanšu un ekonomisko situāciju. Tagad runājot par uh, budžetu, zinu, ka šie jautājumi jums ļoti interesē un jūs esat pauduši kritiku par Franciju. Tātad 2014. gads ir tas gads, kad Francijas rezultāti ir labāki budžeta un deficīta kontekstā nekā tas bija iepriekš prognozēts. Pagājušā gada oktobrī izskanēja jautājums par to, vai Francija spēs izpildīt savas saistības, uh, 2014. gadā vai nevajadzētu ieviest sankcijas pret Franciju, bet šo, šīs dienas rezultāti ir iedrošinoši, neatkarīgu institūciju atzinumi liecina par to, ka Francija ir izpildījusi savas pamatas saistības, kaut arī nav uh, izpildījusi nominālā deficīta kritērijas. 2015., 16. un 17. gadā mēs darbosimies pilnīgā saskaņā ar komisijas rekomendācijām. Šajā gadā pēdējās komisijas prognozes uh, norāda, ka būs nominālais budžeta deficīts 3,8%, un tas ir tas skaitlis, ko arī mēs paši sev bijām izvirzījuši kā mērķi, un par, uh, tas ir ierakstīts arī uh, budžeta likumā 2015. gadam. Francija 2017. gadā sasniegs uh, budžeta deficīta līmeni, kas būs zem 3%. Tas nozīmē, ka mēs pārvaldām savus budžeta uh, izdevumus uh, un 2014. Uh, gadā Francijā bija ļoti zems ekonomikas pieauguma līmenis, un ne jau tādēļ mēs uh, ne jau tādēļ mēs izpildījām šos mērķus, bet gan tādēļ, ka mēs uh, ierobežojām izdevumus par 6 miljārdiem eiro gada otrajā pusē. Un uh, mēs veicām uh, vērienīgu, bet ļoti orientētu budžeta izdevumu samazinājumu, lai negatīvi neietekmētu ekonomikas izaugsmi. Mums ir jāsamazina deficīts, uh, atbildīgi jāpārvalda budžeta izdevumi, bet tāpat laikā uh, šajā periodā, kas ir īpaši uh, sarežģīts, mums ir jāstimulē ekonomikas izaugsme. Tā, ir, tā jau ir konstatējama, bet vēl nav pietiekami spēcīga. Un Uh, mums ir jārisina arī nodarbinātības jautājums, kas ir ļoti nopietns Francijā, ir, protams, valstis, kur situācija ir sliktāka. Tas nozīmē, ka mūsu attieksme pret budžetu ir ļoti nopietna. Jautājums tālāk, vai Francijā tiek īstenots reformas? Jā, tā tas ir. Kopš 2012. gada mēs veicam reformas dažādos līmeņos un dažādās jomās. Minējuši tikai vienu piemēru - uzņēmumu konkurētspēja. spēja Eh, to ļoti negatīvi ietekmēja nodokļi, eh, nodevas, kas bija jāmaksā uzņēmumiem. Mēs ieviesām četru gadu programmu, 40 miljārdu izdevumu, eh, dažādu nodevu nodokļu samazinājumus uzņēmumiem, un mēs jau konstatējam, ka uh, Uh, uzņēmumu peļņas uh, rādītāji ir labāki nekā 2010. gadā, un uh, tādēļ arī Francijas uzņēmumu veica lielākas investīcijas, un 2015. gadā šīs um, apjoms būs pieaudzis par 7%. Tātad attie, um, šo attīstību uh, veicina patēriņu pieaugums, eksporta iespēju uh, uzlabošanās, bet ir nepieciešams investīcijas un vēlreiz investīcijas, un mums visiem kopīgiem spēkiem ir jāatbalsta investīcijas uh, visā Eiropas teritorijā un arī tajās valstīs, kur tas visvairāk nepieciešams. Uh, Tālāk nākamās reformas ir darba tirgus reformas. Pirms es stājos finanšu ministra amatā, biju darba ministrs. Un mēs domājam par to, kā atbalstīt labāk tos strādājušos, kas ir zaudējuši darbu, bet tāpat laikā vajadzētu arī jālikvidē šķēršļi darbinieku darbā pieņemšanai. Un par šīm reformām mēs diskutēsim parlamentā jau uh, Uh, līdz uh, vasaras atvaļinājumam. Tātad mēs īstenojam savas uh, saistības veikt reformas dažādās jomās, bet šīs reformas ir progresīvas, par tām mēs vedām sarunas, un tam ir jābūt arī ilgtspējīgām reformām, jāizvairās no konfliktiem, jo arī par Franciju pastāv tāds priekšstats, ka Francijā vienmēr ir uh, streiki, sociālie konflikti. Un, ja mēs paskatāmies situāciju, kāda tā ir šobrīd, tad citās valstīs notiek vairāk streiku nekā šobrīd Francijā, jo mēs visu risinām sarunu ceļā. Un noslēgumā es gribu runāt par mums, Eiropiešiem. Francija pilda savas saistības, mūsu IKP veido 20-21% no eirozonas un mēs pildām savas saistības, mēs piedalāmies nākotnes Eiropas veidošanā. Un mūsu priekšā ir nopietni uzdevumi, kas mums ir jāsāk īstenot. Pirm, pirmais uh, problēma loks ir nodokļi. Uh, Ko tas nozīmē, ja mēs uh, konverģējam banku jomā, tirgus jomā, tāpat attiecībā uz darba spēka un ražošanas izmaksām, un tāpat laikā mums ir uh, disonance, milzīgas atšķirības nodokļu jomā starp dažādām Eiropas Savienības valstīm nu, šodien varbūt mēs nevaram iet tik tālu, ka īstenotu uh, Uh, nodokļu harmonizāciju, bet mums būtu jā, jāatsakās no uh, negatīvas, kaitīgas konkurences nodokļu jomā, un Francija kopā ar Vāciju un Itāliju ir uzņēmušās iniciatīvu, nāk klajā ar uh, priekšlikumiem par atklātības nodrošināšanu attiecībā uz tā saucamajiem nodokļu rulingiem, un tāpat pārskatīt sistēmu, kad pēļņa uh, tiek novirzīta no tās valsts, kur tā ir gūta, uz citu valsti, kur ir um, izdevīgāki nodokļi. Uh, es arī atceros, kāda bija situācija pirms pāris gadiem. Bija neiedomājami un pilnīgi neiespējami tik galā ar šādu veidu situācijām, bet tagad uh, par to mēs domājam un mēs virzāmies uz priekšu. Un mm, pavisam uh, Noslēgumā vēl gribu norādīt, pirms es atbildu uz jautājumiem, ka eh, svarīgs ir um, Eiropas pusgada dialogs, kas ir ļoti liederīgs un nepieciešams. Mums ir jādomā par budžetu Eiropā kopumā, par ekonomikas situāciju Eiropā kopumā un par reformām, struktūrālām reformām, kas ir jāveic visā Eiropas Savienībā un it īpaši Eirozonā. Šis globālais uh, skatījums, redzējums ir nepieciešams, lai pēc tam to piemērot katras valsts situācijai um, pagātnē, kad bija steidzīgi jāpārvar noteiktas krīzes, tika domāts par to, ko darīt katrā valstī atsevišķi, bet pietrūka tāda globāla kopīga skatījuma uz eirozonu un Eiropu. Un tādēļ mums būtu jāmaina šī pieeja, jāmaina mūsu metodes, jādomā par budžeta jautājumiem kopumā. Un Eirozonā un pēc tam ir tā jātiecina uz katru valstu atšķirīgi, atsevišķi, jo tās arī ir atšķirīgas. Jādomā par uh, fiskāliem, sociāliem jautājumiem, tirgus uh, attīstības jautājumiem, par pakalpojumu tirgus jautājumiem, uz kurien mēs vēlamies uh, virzīties un kādai, katrai valstī ir jāizrādā individuāls rekomendācijas, ņemot vērā tās specifisko situāciju. Un Francija iestājas par šādu jaunu pieeju, šādu jaunu filozofiju, uh, Eh, kas pēc tam tiek eh, piemērot katrā valstī individuāli. Paldies, ministra kungs! Tagad došu vārdu eh, mūsu deputātiem. Pirmais - Burhards Valts. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Vēlos jums no sirds pateikties par jūsu atklātību un drosmi ierasties šeit, mūsu komitejā, jo atšķirībā no jūsu priekšgājēja um, mēs tomēr spējām ar jums vienoties par uh, datumu un laiku. Divi jautājumi. Pirmais. Savisteikuma sākumā jūs jau pieminējāt um, Francijas budžeta tematu. Stabilitātes un izaugsmas pakts vidējā termiņā ir vērsts uz to, lai būtu stabilitāte. Vairāku gadu deficīts 2-3% apmērā jākompensē ar vairākiem gadiem ar budžeta pārpalikumu 2-3% apmērā. Cik es esmu lasījis, tad Francijai pēdējos gados visu laiku bija mīnus 3, mīnus 4%. Tāds bija budžeta deficīts. Līdz ar to kopējais parāda apjoms konstanti pieaug. Drīz jau būs 100% no IKP. Līdz ar to vēlos jums jautāt, kādā veidā jūs plānojat nonākt zem stabilitātes un izaugsmas paktā paredzētajiem 60% kāds ir kalendārais plāns un kāda varbūt papildus pasākumi ir plānota, ko jūs valdībā taisties īstenot? Tas bija pirmais jautājums. Un otrs, pavisam īsi, pensiju izmaksas. 14% no iekšzemes koprodukta tiek eh, izdoti pensiju izmaksām, eh, kas ir pieaugoša tendence. Citas Eirozonas un ārpus Eirozonas esošas valsts ir eh, gājuši citā virzienā. Pensionēšanās vecums realitātē 61 gadu vecumā ir zemākais rādītājs OECD valstīs kādus pasākums jūs plānojat, lai mainītu šo tendenci? Jo šeit, acīm redzot, ir dažādi riski nākotnē, ja tas turpināsies. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies! Uh, nu, man nav pat jāsaņem nekā nesaņemās drosme, lai pie jums nāktu. Man drīzāk ir liels prieks ar jums tikties un um, atbildēt arī uz uh, jūsu jautājumiem, kas varbūt ir tādi prasīgi, bet pamatoti. Es gribu teikt, ka Francijas izējas pozīcijas budžeta deficīta jautājumā ir uh, bijušas ļoti sarežģītas, nelabvēlīgas, un mēs esam veikuši jau ilgu ceļu kopš 2009. gada krīzes, tāpat tas bija arī citās valstīs. Uh, mūsu eh, Francijā, tātad šeit kumulējās eh, pagātnes pasīvs plus šis krīzes periods, kad tika novirzīti eh, valsts līdzekļi, lai stimulētu ekonomiku. Tātad citām valstīm arī bija jāveic lieli pārveidojumi, mēs arī to daram. Un mūsu pirmā prioritāte ir ievērot mūsu noteikto prior, eh, perspektīvu, ko ir apstiprinājusi arī komisija. Un tas ir kaut kas jauns. Daudzus gadus tā tas nav noticis. Un es esmu pārliecināts, ka mēs eh, pildām savas saistības un 2017. gadā sasniegsim šo 3% slieksni. Otrakārt, eh, pamatotu budžetu atbalsta pasākumu vārdā nevajag uh, veikt tādus pasākumus, kas uh, sagrautu ekonomikas atveļošanās tendences, ko mēs konstatējam. Un šis ir brīdis, kad ekonomika sāk atlapt, un mēs uh, tajā respektējam budžeta deficīts samazināšanas prasības, bet uh, tāpat laikā uh, rīkojamies uh, tā, lai šo izaugsmi neapdraudētu. Bet tāpat mēs arī domājam par valsts parāda stabilizāciju zem 100% un pēc tam strādāsim pie tā samazināšanas. Tas, šis jautājums ir aktuāls citām valstīm, tā skaitā arī Vācijai. Tālāk mēs esam īstenojuši, runājot par pensijām, mēs esam īstenojuši reformu, kas pakāpeniski stājas spēkā un pakāpeniski paaugstinām reālo pensionēšanos vecumu. Tagad tas ir 61 gads, nesenā pagātnē tie bija 58 gadi. Tātad situācija attīstās. Uh, Francijā mūsu spēks ir mūsu demografiskā situācija, pozitīvas demografiskās tendences. Mēs zinām, ka pēc 10, 15 vai 20 gadiem šīs grūtības būs daudz mazākas, bet tā tas nebūs citās valstīs, un tādēļ šīm valstīm ir jāizteno ļoti piesardzīga politika, lai nodrošinātu pensionāru nākotni. Paldies, tagad sociāla demokrāta grupas vārdāja Līza Ferēra. Ministra, tad paldies, ministra kungs. Arī pat, jā, lūdzu uzlieciet austiņas, jo es tomēr uzdošu jautājumu savā dzimtajā valodā. Es vēlētos sākumā pateikties jums un apsveikt eh, jūs ar sekmēm, kas Francijai šobrīd ir jūsu pieminētajās jomās. Jūs jau šo to pastāstiet mums par to šorīt. Tomēr tā loma, kas Francijai vienmēr ir bijusi kā virzītājs spēks Eiropā, kā Eiropas būvētāja, vēlētos dzirdēt no jums, ko Francija ir iemācījusies no uh, tā, kas pēdējā laikā ir noticis ar Franciju un Eiropu un ekonomisko monetāro savienību. Šobrīd mēs tieši diskutējam par monetārās savienības nākotni. Ko Francija ir mācījusies no savas pieredzes un kas no tā visa varētu palīdzēt mums atgriezties uz tādu stabilitātes ceļu Eiropā? Un otrs jautājums - Grieķijas loma. Eirozona šķiet stabilizējas, atgriežas pie izaugsmes, bet Grieķija joprojām ir neatrisināts jautājums padomē. Un es vēlētos zināt, vai padomē ir pozitīvs skatījums uz Grieķijas eh, situāciju vai nē. Nodokļu konkurence Eiropā. Parlamentā mums ir īpaša komiteja, kas iepazīstās ar situāciju šajā jautājumā. Vai padomi var palīdzēt mums šajā jautājumā? Vai Francija var palīdzēt eh, līdzsvarot nodokļu situāciju Eiropā? Vai mēs varam sagaidīt palīdzību sadarbībā starp parlamentu, komisiju un padomi? kas noteikti būs labāk mūsu iedzīvotājiem. Mēs esam prasījuši vairākās valstīs milzīgus upurs no iedzīvotājiem, un tas nav taisnīgi, kamēr citās valstīs notiek agresīvu uzbrukumu, varētu teikt, eh, agresīvas darbības, eh, un tiek aizpludināti šie nodokļu līdzekļi citur. Paldies! Trīs jautājumi vienā. Nu, sākšu atbildēt no pēdējā jautājuma par nodokļiem. Es teicu, ka Francija ir apņēmības pilna šai jomā, un kad es tāpat arī Vācija un Itālija un arī citas valsts ir apņēmības pilnas, lai jau no 2015. gada šīs normas tika pieņēmts un stātos spēkā 2016. gadā, lai pārtraukt šādas nenormālas un, e, situācijas, kas nodara kaitējumu arī pilsoniskajām garām, varētu teikt, jo uh, Eh, ja mums kā pilsoņiem vai arī uzņēmiem ir jāmaksā nodokļi, bet ir citi, kas izvairās un pilnīgi legālā ceļā no nodokļu maksāšanas, un tas nodara arī ekonomisku kaitējumu. Mēs virzamies uz priekšu, komisija ir nākusi arī klajā ar priekšlikumiem, un līdz um, vasarai tiks pieņemti lēmumi, un līdz gada beigām tiks pieņemts normas, lai cīnītos pret kaitīgu fiskālo uh, optimizāciju. Um, par uh, Grieķiju uh, un diskusijām, kas ap to notiek. Uh, Grieķijā ir notikusi radikāla varas maiņa, un tas mums ir jārespektē. Tas ir bijis demokrātiskā ceļā panākts, un uh, Tādēļ ir arī jāņem vērā šī varas maiņa attiecībā ar eh, institūcijām un arī tautas paustā grība. Bet eh, tāpat laikā Grieķija ir neat, eh, ietilpst Eiropas Savienībā, Eirozonā, Eiropas centrālajā bankā un arī Starptautiskajā valūtas fondā tā darboja, kopš tā uh, izveides 1945. gadā. Tādēļ arī notiek šīs diskusijas, un uh, diskusijās mums ir jārod risinājumi, jo, protams, Eiro, uh, Grieķijas vieta ir Eiropā un Eirozonā. Tālāk par uh, ekonomikas un monetāro savienību. Mums jāvirzās uz priekšu. Mēs esam saskārušies ar grūtībām uh, pēdējo gadu laikā un arī uh, grūt, ar grūtībām saskaras Grieķija. Tas nozīmē, ka šeit trūks līdzsvaru šajā ekonomikas un monetārajā zonā starp ekonomisko e, komponentu un monetāro komponentu. Un tādēļ mums ir jā virzās uz priekšu, pat e, nav obligāti jāmaina līguma teksts, bet mēs varam izmantot spēkā esošās normas, mēs uh, mums par tām jādiskutē, jāpieņem lēmumi uh, par fiskāliem jautājumiem gan parlamentā, gan padomē, un šīs debates notiek arī padomē, un komisija arī pie tā strādā, tā kā mums ir ekonomikas un monetārās savienības uh, uh jomā jāvirzās uz priekšu tuvākajā laikā. Paldies! Tik tiešām mēs turpinām strādāt. Uh, Eh, pie šī jautājuma ir svarīgi apmainīties ar viedokļiem par to. Paldies Elīzai par šo jautājumu. ECR grupas vārā Bērns Luka. Paldies priekšsarētāji, paldies ministra kungs, ka ieradāties šeit pie mums. Vācijas Francijas draudzība vēsturiski vienmēr ir bijusi Eiropas vienotības sirdī Daudz kas pozitīvs ir sasniegts tieši eh, ciešo attiecību dēļ starp Vāciju un Franciju. Pēdējā laikā gan eh, šīs attiecības eh, nav pārāk spožas bijušas. Sociāls partijas vadītājs tiek citēts, ka attiecībā uz Šoibus kungu saka, ka neizturam, uh, fra, na, neizturumu naidīgumu pret Franciju ir paudis. Uh, Es domāju, ka draugiem, kas gadu desmitiem ir bijuši draugi, nu, tur viņu starpā nevajadzētu būt šādam diskursam. Šāba kungs ir sacījis, ka Francijas parlamentam ir jāpiespiež pieņemt tādus eh, lēmumus, kā Šāba kungs uzskata par pareiziem. Šobrīd eh, Francijas ekonomikas politikā ir pieņemti lēmumi, kas robežojas ar to, eh, kas Eiropā ir pats par sevi saprotams. Uh, bruto iekšzemes koprodukta ziņā Francijas publiskie izdevumi ir otrajā lielākā OECD zonā. Un e, iz, izdevumi ir otrie augstākie. Sociālie izdevumi ir otrie augstākie. Un um, līdz ar to mēs varam saprast, ka varbūt arī pastāv vēlme piespiest Franciju rīkoties uh, tādējādi vai savādāk, ja vēlētos fiskālu harmonizāciju Eiropā panākt. Bet uh, vai tas ir savietojams ar demokrātiskiem priekšrakstiem, priekšstatiem? Um, Es domāju, ka katrai tautai nepieciešams tomēr Eiropā darīt tā, kā viņi uzskata uh, par pareizu, un ja valsts vēlas sociāli aizsargāt savus iedzīvotājus, tad viņi var virzīties arī ar uz lēnāku izaugsmu. Respektīvi, jautājums ir tāds, vai jums neliekas prātīgi šāds nacionālitātes suverenitātes eh, principus saglabāt, un vai šāda vēlme uz suverenitāti nenonāk pretrunā ar tiem virzieniem, kas tiek stiprināti Eirozonā šobrīd, un vēl vairāk viss tiek regulēts, un eh, aizvien vairāk ir vēlmi ietekmēt atsevišķu valstu politiku. Eh, <coughs> Jā, nu tāda ir Eiropa Mums katrā valstī ir jādara tas, kas ir mūsu, nāk par labu mūsu valstī, respektējot nacionālo suverenitāti, jo arī tā ir ierakstīta mūsu līgumos, un nodokļu jautājumi šobrīd ir nacionālā kompetence. Uh, un runāja par budžetu, arī par to balso attiecīgās valsts parlaments. Protams, notiek viedokļu apmaiņa, kopīga uzraudzība, un tas arī ir normāli, jo mums ir kopīga valūta un uh, ekonomiskā savienība, bet, lai Eiropa uh, darbotos veiksmīgi, ir jārespektē katras valsts suverenitāte, ir jāņem vērā katras tautas grība, uh, un Francijā īstenojāt reformas. Mēs, nu, jūs minējāt par šīm naidīgām debatēm, kas it kā notiek starp Franciju un Vāciju. Mēs neveicām šīs reformas tādēļ, ka mums tās kāds uzspiež, bet tādēļ, ka mēs uzskatām, ka tas nāk par labu Francijai pirmkārt un arī Eiropai. Man vispār nevajadzētu teikt pirmais un otrais, bet uh, Uh, abi šie līmeņi ir vienādi. Tātad Francijas uh, interesēs un Eiropas interesēs mēs to darām, un mēs pildām savas saistības, samazinot budžeta deficītu. Tās nāk par labu Francijai, jo Francija nevar pastāvīgi uzkrāt deficītu un parādus. Uh, mums uh, tirgus uztica šobrīd, aizdod uh, ļoti zemām procentu likmēm, nu praktiski tikpat zemām kā Fran Vācijai un citām valstīm, bet mums ir jātaisno šī uzticība. Bet tāpat laikā mēs arī uh, izmantojam solidaritāti, kas ir nepieciešama. Es gribu teikt arī, ka Francija ir ekonomikas ziņā otra lielākā valsts Eiropā. Un uh, Nu, es, šī loma, nu, es nezinu, vai tas ir saistīts ar vēsturi, bet tā ir realitāte. Tātad arī mums ir atbildības pašiem savā priekšā un Eiropas priekšā, un es vēlos, lai Eiropa pildītu savu saistības pret mūsu pašu tautu, valdība ir atbildīga parlamenta un visas Francijas tautas priekšā, bet mums ir jāpilda arī savas saistības, jābūt atbildīgiem Eiropas priekšā. Un uh, par šo Francijas-Vācijas dialogu man nākas lasīt Vācijas presē uh, tāda un tāda politiķa paziņojums, uh, kas. Uh, ir nu, nepatīkami Francijai. Tādas ir šīs debats, bet arī Francijā izskan šādi izteikumi par Vāciju. Bet es gribu teikt, ka Eiropā nekad neko nevar atrisināt, ja pastāv opozīcijas starp Franciju un Vāciju. Un neko ievērojami mēs nevaram panākt Eiropā, ja nav konverģences viedokļos starp Franciju un Vāciju. Un šai konverģencei e, e, ir liela nozīme, lai pārliecinātu arī citas valstis, citas Eiropas Savienības tautas. Tāds ir mans skatījums par Francijas atbildību un par Francijas un Vācijas dialogu. Es, man ir ļoti labas attiecības ar Wolfgangu Šoibli, pat ja viņš var kaut ko pateikt, kas uh, ir it kā nepatīkam, bet to mēs nekad uh, personiskās sarunās tā neatļaujamies. Alde grupa Korva un nu, Nuvenhoizen. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs un arī ministra kungs. Eh, mēs ļoti augstu novērtējam to, ka šodien esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Vispirms eh, vēlētos pajautāt par Sociālistu partijas manifestu, ko ir sagatavojis Kambandelī kungs un kuru jūs arī atbalstiet. Tajā runa iet par budžeta noteikumiem, arī par Eiropas centrālo banku Jūs esat vienas no lielākās Eirozonas ekonomikas finanšu ministriem, un vai jūs novērtējat to, cik liela nozīme ir kopējiem budžeta noteikumiem, lai nodrošinātu fiskālo stabilitāti Eiropā? Un vai šie budžeta noteikumi eh, tomēr, jūsuprāt, šajā manifestā nesniedzās eh, tālāk par eh, panākto vienošanos un vai Francija tiešām nopietni domā atgriezties pie eh, parāda noteiktās, noteiktā procenta, veicot eh, dažādas reformas. Un otrs jautājums. Vēlētos pajautāt par ekonomiskajām reformām, kuras īsteno jūsu valdība. Tas ir tā saucamais Makrona likums. Uh, Makrons ir teicis, ka e, sociālistu partijas e, lielajiem bosiem nevajadzētu ļaut vieniem pašiem diriģēt ekonomiskās reformas. Vai jūs piekrītat e, jūsu kolēģiem, ka ir nepieciešama lielāka uzraudzība šā likuma īstenošanas e, sākotnējās fāzēs? un vai jums šķiet, ka šie pasākumi nav tikai tādi kosmētiski, jo Francijas problēmas ir daudz dziļākajošas. Un eh, šobrīd tiek palielināta arī vietējo pašvaldību nodokļu, un kā jūs to visu saliekat kopā? Merci beaucoup, man. Liels paldies uh, par šo jautājumu un par to, ka jūs tik uzmanīgi sekojat mūsu partijas iekšējām debatēm, un es varu solīt, ka arī uzmanīgi sekošu jūsu partijas iekšējām debatēm un lasīšu visus dokumentus, ko jūsu partijas biedri būtu varējuši iesniegt uh, apspriešanai. Nu, uh, Protams, jūsu uzdotie jautājumi ir pamatoti. Francija kopā ar citām valstīm ir izveidojusi budžeta noteikumus un ir paredzēta arī elastība šo noteikumu īstenošanā. Francija vēlas, lai šie noteikumi tiktu īstenot ņemot vērā elastību. Uh, un precīzi ievērojot noteikumus un paredzēto elastību, kā to ir paredzējusi padome un komisija, un it īpaši ņemot vērā padomes pēdējās rekomendācijas saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Šīs rekomendācijas pilnībā saskan ar Francijas parlamenta pieņemtajiem lēmumiem un pilnībā saskan ar komisijas prognozēm. Uh, kas ir uh, publicētas pirmdien vai otrdien šonedēļ. Un uh, es domāju, ka mums vajadzētu uh, drīzāk būt apmierinātiem, nevis nu, pievērsties kaut kādiem sīkākiem punktiem. Jū, runājot par reformām, jūs pieminējāt to, ka veikali var būt atvērti arī svētdienā. Šeit ir runa pirmkārt par turismā reģioniem, jo turisti pirmdien jau vairs nebūs šajā reģionā, būs aizbraukuši citur un vairs neiepirksies. Un Tādēļ ir arī Francijā būs uh, plašas starptautiskās ekonomiskās zonas, kur veikali varēs būs atvēr, būt atvērti arī svētdienās. Es domāju, jūs uz to norādījāt savā runā un uh, saskaņā ar konstitūciju valdība ir iespēja izmantot 49. Mm, panta trešo daļu, uh, pieņemot uh, likumus, ja nav skaidrs, vai parlamentā būs vairākuma atbalsts. Es gribu teikt, ka, piemēram, darba tirgus reformu gadījumā mums bija parlamenta vairākuma atbalsts šajā gadījumā par šo likumu. Uh, uh valdība izrādīja apņēmību uh, ja mēs ierosinām reformu, mēs uzskatām, ka tā ir nepieciešama un mēs uh, par uh, to iestāsimies līdz pat mūsu pilnvara termiņu beigām. Paldies, un tagad goja grupas vārdā Dimitrijas Papardumulis. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Eh, labrīt, eh, Sapēna kungs, un sveicam jūs Eiropas parlamentā mūsu komitejas sēdē. Nedomāju, ka jums ir nepieciešams palīdzēt eh, šeit mums atrast, un tomēr <clears throat> jūs jau pieskārāties idejai par veiksmīgu eh, sadzīvošanu Eiropā, par to, kādas ir dažādu īstenoto reformu sociālās sekas, kādas ir šo reformu fāzes. Un Jūs pieminējāt arī to, ka nevajadzētu par zemu novērtēt kohēziju. Jūs eh, pieminējāt arī elastību, interpretējot stabilitātes un izaugsmas paktu. Un eh, jūs noteikti piekritīsiet, ka šos noteikumus vajadzētu attiecināt ne tikai uz lielajām valstīm, bet gan uz visām. Eirogrupā un padomē ir svarīgi apzināties, ka Grieķijas iedzīvotāju vēlme tomēr ir reforma pusē. Bet, protams, ka ir jārespektē noteikumi. Un jaunā Grieķijas valdība vēlas iet šāda kompromisa virzienā. Tā darbojas šā kompromisa sagatavošanā. Cipras kungs ir ticies ar Eiropas komisijas prieksēdētāju tieši runājot par savstarpējas cieņas un izpratnes balstītu tālāko ceļu. Un eh, Grieķija ļoti labi saprot, ka negatīvās sociālās sekas ir radušās tieši trojkas uzspiestā memoranduma īstenošanas dēļ. Un eh, mans jautājums, kas notiks 11. maijā paredzētajā Eirozonas sēdē, jo tās darba kārtībā ir paredzēts turpināt pirms pāris nedēļām uzsākto. Ko darīt ar likviditātēm? Ar likviditāti, eh, ar kuru šobrīd netiek galā Grieķijas eh, publiskie publiskie resursi un ko jūs personīgi darīsiet, lai vienotos par vienotu? Merci, monsieur le président. Paldies. Es uh, arī sākšu atbildi no jūsu jautājuma sākuma daļas. Tātad noteikumi attiecas vienlīdz uz lielām un mazām valstīm, pat ir valsts, kam ir lielāka ekonomiskais īpatsvars eirozonā, teiksim, valsts, kam ir 21% īpatsvars eirozonā un situācija šajās valstīs ietekmē visu eirozonu, bet arī IKP evolūcija tādās valstīs kā Grieķija arī mūs uh, ietekmē, satrauc, jo pēdējo piecu gadu laikā IKP ir ievērojami samazinājies un uh, Eh, tas smagi skar iedzīvotājus, ir politiskā spriedze. Tomēr eh, noteikumi un to īstenošanas elastība vienlīdz attiecas uz visām valstīm, bet Grieķijas situācija ir uh, speciāla, jo Grieķiju citas, it īpaši Eirozonas valstis uh, atbalsta, šis atbalsts ir ievērojams un tas ir palīdzējis uh, pārvarēt grūtības pēdējo gadu laikā un jautājums tuvāko nedēļu mēnešu laikā joprojām būs aktuāls un Grieķijā ir nepieciešama Eiropas uh, solidaritāte, bet uh, šā, šī solidaritāte ir saistīta ar noteikumiem, kas ir jāievēro arī Grieķijas valdībai un esmu pārliecināts, ka Grieķijas jaunā valdība to arī vēlas darīt. Un es arī precīzi atbildēšu tātad par 11. māju, tā ir nākamā pirmdiena. Jā, ir paredzēta elastība. Grieķijas valdība tās vairākums var mainīt īstenojumās programmas elementus ar nosacījumu, ka tiek, tie tiek aizstāti ar citiem elementiem, lai kopīgais ekonomiskais un budžeta līdzsvars tiktu saglabāts. Tātad šim kopīgajam līdzsvaram ir jāsaglabājas un eh, tad arī eh, šie Eiropas noteikumi eh, tiks īstenoti. Tātad. tad Visi, š, visi šie nosacījumi var uh, tikt pārskatīti, bet visi šie pasākumi ir jākompensē ar citiem pasākumiem. Te ir runa par nodokļiem, par iemaksām, budžetā um, un tā tālāk. Kas notiks 11. maijā? Nu, nebūs tādas galīgas vienošanās, bet es vēlos, uh, lai uh, šīs 11. mājas būtu pozitīva diena, laba diena, kas rāda, ka ir uh, sasniegts progress un ka tiks pieņemti atbilstoši lēmumi un ka nepastāv uh, Grieķijas negatīvas attīstības risks, kas skar visu Eiropu. Un mēs vēlamies, lai šis 11. Um, mais būtu kaut kas pozitīvs ar pozitīvu gaisotni, kas mūs visus rosina vienoties par labiem kompromisiem, vienoties par īstenojamo programmu un par nepieciešamajiem uh, pasākumiem, kas vēl būtu papildus jāveic. Godātie kolēģi un kolēģis, vēl desmit cilvēki ir pieteikušies runāt. Jā, mēs atlikušās 48 minūtes vēlamies izmantot tā, lai visi uh, spētu uzdot uh, jautājumu, dzirdēt atbildību, tad 5 minūtes iekļaus. Eva Žulī pirmā. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, ka esat pie mums ieradies, uh, lai piedalītos uh, viedokļu apmaiņā Es uh, uh, gribētu jautāt, kāda ir Francijas nostāja sarunās ar Grieķiju. Mēs visi apzināmies, cik svarīga ir Francijas nostāja un ir grūti saprast, kādēļ mēs tā koncentrējamies uz darba tirgus reformām, kaut gan Cipras valdība uh, ierosina cīnīties pret krāpšanu un korupciju, un vai jums nešķiet, ka šie pasākumi drīzāk novedīs pie budžeta līdzsvarā panākšanas nekā uh, darba tirgus reformas. Kādēļ jūs tā esat ieciklējušies uz uh, šīm reformām, kaut gan uh, Grieķijas uh, integrācija Eiropā uh, ir uh, mums visiem tik uh, svarīga, vai šī pieeja nav tomēr nereāla. Šī valsts ir slikti pārvaldīta bijusi gadu desmitiem, ir pletusies, izplatījusies korupcija, ir izšķērdēti nodokļu resursi, notikusi uh, Uh, privatizācija. Otrs jautājums ir saistīts ar nodokļu nemaksāšanu un uh, nodokļu optimizāciju, kas skar ne tikai Grieķiju, bet arī citas Eiropas valstis. Var minēt ļoti konkrētus piemērus par uh, kalnrūpniecības uzņēmumiem, kas darbojas Grieķijā, bet nemaksā tur nekādus nodokļus. Uh, ir dažādas uh, schēmas uh, izstrādātas, lai um, izvairītos no nodokļu nomaksas. Un tieši pret šīm schēmām mums ir jācīnās. Es gribu jautāt, vai es jūs atbalstat to, ka šīs um, uh, uh, šī um, aprēķina tiek veikti par katru valsti, ka uzņēmumiem jāatskaitās par uh, to pēļņu katrā valstī, kā tas uh, tiek darīts arī attiecībā uz bankām. Un vai jūs iestājaties par ātru uh, procentu likmju un autora atlīdzības direktīvas reformu, jo tieši šo direktīvu izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Paldies, Žolī kundze. Pēc trīs minūtēm jautājumam ir tikai divas minūtes atbildē. Lūdzu, ministra kungs. Nu, atbildēšu pēc iespējas īsi uz šiem ļoti būtiskiem jautājumiem par Grieķiju. Mēs runājam par daudziem jautājumiem. Grieķijas valdība izsaka dažādas uh, Uh, priekšlikumus, lai uh, padarītu nodokļu sistēmu tiesi, taisnīgāku. Un tāpat ir runa par efektīvas uh, nodokļu administrācijas sistēmas izveidi. Un tas bija paredzēts arī iepriekšējā ja Uh, vienošanās tekstā, bet iepriekšējā valdība to nebija izdarījusi. Un te nav runa par atkāpēm, bet gluži pretēji Francija ir gatava sniegt atbalstu, nodrošināt sadarbību starp mūsu nodokļu administrāciju un Grieķijas administrāciju, lai uzlabotu efektivitāti. O, uh, tālāk par uh, darba uh, tirgu un minimālo darba algu. Grieģijas valdība ir paredzējusi paaugstināt šo darba algu, jo tā ir zema, bet runa ir par šīs paaugstināšanas tempu, jo tā būtu jāsastaista ar Grieķijas ekonomikas konkurētspēju kopumā. Tas nu, nav tas sarežģītākais jautājums. Tālāk par cīņu pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Nu, šis ir tas jautājums, kur Francija, Vācija un Itālija ir nākušas klajā ar uh, vērienīgām iniciatīvām, un mēs 2015. gadā uh, gribām panākt, lai šīs normas stātos spēkā jau no nākamā gada sākuma. Tālāk var jūs minēto direktīvu, jā, tā ir jāpārskata, lai cīnītos pret to, ka uh, pastāv dubultā nodokļu nemaksāšana, nevis dubultā eh, nodokļu uzlikšana. Un tas tiešām ir nepieciešams gan Grieķijas gadījumā, gan kopīgi un jāpanāk rezultāti līdz gada beigām. Tālāk par šīm eh, uzņēmuma atskaitēm par uh, kat, darbību katrā valstī. Nu, es saku, jā, mums ir jāskatās, cik tālu mēs varēsim pavirzīties. Paldies, 5 minūtes, uh, Vakabalī kungs. Paldies, Prieksēdētāja kungs, un arī es vēlētos pateikties Francijas ministram, ka esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Ļoti īsi jautājums. Jaunā e, darba grupa par uzraudzību ir pārmetusi Francijai par to, ka tā tomēr neizpilda procesa solidaritātes un arī citus punktus. Un ir arī citi jautājumi, kuros Francija neizpilda savas apņemšanās, piemēram, Eh, tā tad eh, Eiropas pusgada koordinācijas pasākums. Jūnijā Francija ir apsolījusi pārskatīt savus ekonomiskās pārvaldības principus un sniegt arī statistikas datus. Mans jautājums - sadarbības starp Franciju un Vāciju šīs sadarbības eh, būtība ir Eiropas stūrakmens un kā Francijas budžets ietekmē e, kā Francijas budžets ietekmēs arī Grieķijas rīcību, un ja Grieķija izstājas no eiro, ko tas nozīmē? Atbildot uz pēdējo jautājumu, es šādus e, aprēķinus neveicu, jo e, Grieķijas vieta ir eiro zonā, un tā tur paliks, jo tā ir Grieķu tautas griba šādu apņēmību pauž arī e, Grieķijas valdība un parlamenta vairākums, un eirozonas e, attīstības mērķis ir nevis samazinā, e, sašaurināties, bet paplašināties, un tās būtu politiskā sakāve, ja mēs pieļautu to, ka Grieķija izstājas no eirozonas. Otrakārt, situācija šobrīd atšķirs no tā, kāda no tā, kā tā bija pirms vairākiem gadiem, un šis atbalsts bankām vairs neradīs lielas grūtības, un tādēļ mums ir jāstrādā pie dialoga, pie kompromisiem un risinājumiem, lai Grieķija varētu palikt Eirozonā. Tālāk par ekonomikas pārvaldības uh, pasākumu pārskatīšanu. Jā, es uzskatu, ka mums jāvirzās uz priekšu, balstoties uz pašreizējiem, pašreiz spēkā esošiem līgumiem, pat ja mēs varētu arī domāt par līgumu pārskatīšanu nākotnē. Uh, Ir arī šī Francijas-Vācijas iniciatīva, kas ir nepieciešama, bet galvenie uh, grozījumi, ko es vēlētos redzēt, būtu šī globālais skatījums uz budžeta, ekonomikas, finanšu un sociālo situāciju Eiropā. Un pēc tam uh, dažāda veida ieteikumu izstrāde katrai atsevišķai valstīm. Thank you. Now, Miss... Paldies, un tagad Bernārs man nolūdza. Oui, bonjour, euh, monsieur le ministre. Paldies, labdien, ministra kungs. François Hollands, kad viņš kandidē prezidenta vēlēšanās, uh, solīja 0% deficītu 2017. gadā. Nu, tagad mēs ar šo 3,8% prognozi ievērojam atkāpjamies no šī mērķa. Kā jūs ā, radīsiet šos 4 miljārdu ietaupījumu budžetā, kā to prasa komisija un Moskavīšī kungs pat, jā, Francija aizņem šobrīd ar tiešām 0% likmi un ā, katrs ā, deficīta procents maksā 10 miljārdus eiro. Tas nozīmē, ka ir jā, pastāvīgi jāsamazina budžeta izdevumi, uh, īstenojot šīs tā saucamā struktūra reformas un pazeminot uh, algas. Uh, Francijai vairāk nekā 70 miljārdus ir izmaksājis eiro glābšana, nemaz nerunājot par 150 miljārdiem sniegto garantiju. Uh, šī ultraliberālā pieeja samazinot budžeta izdevumus var novest tikai pie sociālās sistēmas sagrāvis. Mums ir jādomā par ekonomisko patriotismu un šādiem risinājumu. Jūs kā finanšu ministrs noteikti zināt, ko nozīmē anatosisms, jeb sniega bumbas efekts attiecībā uz valsts parādu, kas sasniegs 100 procentus vēl Fransua Olanda valdīšanas laikā saskaņā ar centrālās bankas prognozēm. Ar kā, ar eh, kādiem eh, brīnum pasākumiem jūs esat iecerējuši sākt atmaksāt Francijas eh, parādus, kas ir sasnieguši astronomisku summu un kas būs ar lūkslīgs iesaistītiem uzņēmumiem. Atbilde nu, eh, jā, centīšos eh, sniegt atbilstošu atbildu uzdotam jautājumam. Nu, es nesapratu, vai jūs esat par to, ka ir jāsamazina valsts izdevumi vai ne. Uh, Eh, bet mēs, mūsu valdība, esam paredzējuši par 50 miljardiem samazināt eh, valsts izdevumus laika posmā no 2015. līdz 2017. gadam. Un tieši tā mēs varam finansēt savas prioritātes, izglītību, eh, drošību gan valsts iekšienē, gan arī aizsardzību Un šie 50 um, ietaupītie miljārdi palīdz mums samazināt arī nodokļus. Mēs ievērojam pazeminām nodokļus gan uzņēmiem, gan mājasaimniecībām, un um, mēs uh, šādi arī samazinām deficītu, lai pārvaldītu mūsu, uh, ierobežotu mūsu parādu līmeni un sāktu atmaksāt parādus. Tātad šie jūsu minētie 4 miljārdi ir nepieciešami, lai izvirzītu mūsu pašu suverēni izvirzītos mērķus. Šogad jāietaupa 21 miljārdi, 20 miljārdi, mums pat būs 21 miljārds Tātad šie 4 miljārdi ir iekļauts šajos 21 miljārdos. Šeit nav runa par kaut kādiem vēl papildus 4 miljārdiem. Par to visu ir lēmis Francijas parlaments, tāda ir mūsu stratēģija. Un mēs darbojamies Eiropas Savienības ietvaros Un uh, varbūt kādreiz jūs arī varētu aprēķināt, cik Francijai izmaksātu izstāšanās no Eiropas Savienības, un nu, tā jūs ilgi neizvilktu, uh, monokungs. Uh, vai esat paredzējuši veikt nodokļu kontroli lielajos Francijas uzņēmumos, kas ir iesaistīti Luxlīks skandālā? Uh, ministrs. Uh, Jā, es jau iepriekš teicu, mēs esam uh, pret šādiem mehānismiem, mēs esam par atklātību, lai katras valsts nodokļu administrācija varētu kontrolēt uh, šo uzņēmumu reālās uh, nodokļu nomaksas uh, katras valsts teritorijā. Un šie tā saucamie rūlīgi novērt pie tā, ka šie uzņēmumi nemaksā, un tad uh, šiem uzņēmumiem būs jāmaksā uh, nodokļi Francijā. Ernest de Lange. Ernest de Lange. Jā, paldies. Divi jautājumi divās minūtēs, un tad jums būs trīs minūtes atbildēt. Globālā pasaulē un globālās debatēs runājot par eirozonu kopumā Šīs runas jau ir, protams, vispārīgas, bet varbūt jūs varētu mazliet niansētāk pieskarties tātad globāls debatas, bet pēc tam kaut kas īpaši katrai dalību valstī. Ko tas nozīmē? Piemēram, Vācijai ir sabalansēts budžets un e, viņa Vācijai pat ir budžeta pārpalikums. Tas nozīmē, ka pārējās var pārsniegt 4% e, robežu vai tad e, noteikumi, kuri rakstīti visiem attiecās uz visiem vienādi. Citiem vārdiem sakot, 3% attiecās uz pilnīgi visām eirozonām, vai arī nē. Otrs jautājums. Runājot par eirozonu kopumā, mēs varam to darīt, bet eh, mēs jau nevaram izlikties neredzam, ka eirozona nav sala pasaulē. Un eh, tad arī globālajā ekonomikā ir jāskatās uz eirozonas izdzīvošanu. Un eh, šobrīd Eiropā dzīvo mazākā 10% pasaules iedzīvotāji, bet pasaules IKP no mums nāk 20% apmērā. Citiem vārdiem sakot, mazais iedzīvotāju skaits, pie tam novecojošais iedzīvotāju skaits, mēs esam ļoti spēcīgs eh, globālais spēlētājs. Un ja mēs vēlamies saglabāt eh, šo lomu, tad mums ir jābūt inovatīviem. Vai mēs vēlamies eh, ražot tikpat lēti, kā to dara Ķīnā? Nē, mēs to nevēlamies, un tāpēc, lai izdzīvot, mums ir nepieciešams inovatīvisms. Uh, un eh, ko Francija dara, lai eh, to nodrošinātu, un ko būtu jādara Eirozonā? Nu, jautājumi ir tiešām eh, <laughs> ļoti būtiski, kaut arī īsi. Nu jā, ir jābūt gudriem, novatoriskiem, konkurētspējīgiem, jo runa ir par mūsu kontinenta nākotni un kādēļ mums ir jādomā par Eirozonu kopumā, Eiropas Savienību kopumā, nu, tādēļ, ka mēs uh, darbojamies globālā arēnā, es darbojos G20 Un uh, pastāvīgi tiek jautāts, kas, ko tas nozīmē, ka ir tik uh, zemi ekonomikas izaugsmas tempi Eiropā, tik zemā inflācija, kā tas ietekmē pārējo pasauli. Kad pasauli uz mums skatās, viņi skatās uz Eirozonu, Eiropas Savienību, nevis uz katru valsti atsevišķi, un viņi raugās uz šīs ekonomikas īpatsvaru evolūciju globālajā ekonomikā. Uh, Tātad mums ir jābūt uh, gudriem, novatoriskiem, konkurētspējīgiem, lai saglabātu savu vietu pasaules ekonomikā, bet ir runa arī par kultūru un politiku, kas ir uh, neatņēmama mūsu kontinenta dižuma sastāvdaļa. Ja mēs skatāmies, tad kā adaptēt šo kopīgo skatījumu, uh, Uh, katrai atsevišķai uh, valstī pēc tam, un to tieši komisija šobrīd arī dara. Tā tad uh, vispirms tiek izvērtāta situācija Eirozonā kopumā, pēc tam tiek izstrādāts rekomendācijas katrai valstī. Tas pats attiec uz Vāciju. Viņi izsaka rekomendācijas Vācijai, Francijai, kas saskan ar jūsu teikto Eh, ka ir eh, valstis, kam ir vieglāk veikt investīcijas, bet citām valstīm ir jāturpina budžeta konsolidācija. Un tādēļ šī individuālā pieeja katrai valstī ir ļoti svarīga eirozonas attīstībai. Tāpat ir eh, jādomā par to, lai Eirozona un Eiropas Savienība varētu pildīt savu lomu, uzņemties atbildību pasaules mērogā, jo pasaule no mums sagaida, lai Eiropai klātos labi. Un ja mums neklājas labi, tad pasaule par to ir satraukusies. E, es nedzirdēju jūs atbildē, kā Francija un Eiropa uzlabos savu spēju labāk konkurēt. Jūs neatbildējat jautājumu, kā prieksēdētājs man šķiet, ka atbildēja gan, bet ja jūs vēlaties, tad e, vai jūs lasējāt, ka savā e, par savā tā kā aplēsēs e, komisija ir teikusi, ka eirozona ekonomiski atvesaļojoties, bet e, jautājumu uzdevēja saka, jūs neteicāt, kā tas notiek Francijā. Nākamais Jākaps from Freiceiker. Thank you, Chair. Um... Paldies, prieksēdētāji kungs. Ministra kungs, runāšu vāciski. Ir ļoti labi iemesli rast pragmatiskus eh, risinājumus attiecībām ar Grieķiju. Ir arī labi iemesli būt fiskāli pragmatiski pie nulles eh, procentu likmes. Tāda ir īpaša pozīcija, īpaši jau šo fiskālo pragmatismu var salikt kopā un kombinēt ar e, uz reformām vērstu darba kārtību. Tāpat laikā elastīga attieksme pret noteikumiem var apdraudēt esošo, e, apdraudēt esošo noteikumu elastību. Un tad jautājums tas, ko jūs pieminējāt savās atbildēs par pašreizējo stratēģiju, par noteikumu evolūciju, vai ar to pietiks, lai varētu kontrolēt problēmas un neapdraudētu līdzšinējo arhitektūru visā sistēmā? Vai arī varbūt vajadzētu jau šobrīd sākt domāt par to, ka ir jāpadziļina Eirozonā līguma grozījumiem? It īpaši, lai stiprinātu demokrātiju Eirozonas līmenī. Ko jūs teikt par šādu stratēģiju? Merci beaucoup pour ces questions. Lielas paldies par šiem jautājumiem. Jūs būtu varējis tos uzdot arī franču valodā, ko jūs ļoti labi pārvaldāt, un jūs labi pazīstat arī Franciju. Es, eh, nu jā, šāds jautājums var uzdot, bet es nedomāju, ka noteikuma īstenošanas elastība vai, teiksim, šī elastība ir iestrādāta likumo eh, noteikumos. Tātad šī elastība neapdraud mūsu uzticamību, bet gan gluži pretēji. Kopš pagājušā gada šī. Uh, deficīta samazināšanas uh, pieeja ir mainījusies, un tieši tādēļ Eirozonā situācija uzlabojas, jo e-, Eiropas centrālā banka ir aktīvi sākus darboties, un arī mūsu pozīcijas globālā mērogā ir uh, nostiprinājušās. Kad uh, Starptautiskais valūtas fonds veica analīzi par globāliem riskiem, uh, Eirozona bija minēta kā pirmais riska faktors. Pavis, pēdējā sanāksmē Vašingtonā šis uh, eirozonas radītais risks uh, vairs nepastāvēja, jo mēs saprātīgā veidā e, interpretējam spēkā esošos noteikumus par turpmāko evolūciju, vai vajag padziļināt šo eirozonas integrāciju. Es uzskatu, ka tas ir nepieciešams. Uh, par līguma pārskatīšanu. Tuvākā termiņā es domāju, ka tas varētu drīzāk eh, situāciju sarežģīt un mūs nobloģēt. Es uzskatu, ka mums ir eh, jārīkojas eh, pirmkārt izmantojot pašreizējo līgumu dotās iespējas, un pēc tam vēlāk mums ir jāizvērtē, ko mēs varam darīt bet es uzskatu, ka ļoti svarīgs ir jautājums par demokrātiju un uh, pilsoņi mūs atbalstīs tikai tad, ja Eiropā situācija uzlabosies gan ekonomikas ziņā, nodarbinātības ziņā un sociālā taisnīguma ziņā. Un tādēļ mums ir jā. Ja jāpārliecina tauta, ka Eiropā palīdz risināt problēmas, kaut gan šobrīd uh, valda tāds noskaņojums, varbūt nepamatots, ka tas tā nav, bet ir gluži pretēji. Paldies! Un tagad uh, dodu vārdu Lama Sūrkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos paust prieku par to, ka pie mums ir uh, ieradies ministrs Mišels Sepēns Jums jau tika uzdot jautājumi par nodokļu noteikšanu uzņēmumiem. Es gribu teikt, ka mūs priecē Francijas pieņemtie lēmumi un arī runājot par pašu resursiem Eiropas Savienībā vai par nodokļu bāzes harmonizāciju uzņēmumiem, ko jūs pieminējat. Bet Es gribu teikt, ka pēdējo nedēļu laikā Francijas televīzijā izskan ziņas, ka lieli Francijas uzņēmumi, ko kontrolē valsts, īsteno uh, nodokļu tādas schēmas, kas palīdz izvairīties no nodokļiem. Šeit ir runa par EDF, energo uzņēmumu, Renault un citiem. Kā to var skaidrot uh, pilsoņiem? un uh, kā var uh, vērtēt šo uzņēmumu rīcību, kas rāda ļoti negatīvu piemēru citiem. Paldies! Uh, priekšsēdētāja kungs, jūsu uzdotais jautājums ir pamatots. Tātad pieņemtās normas, kas tiek īstenots, grib teikt, ka tās šie, šīs normas jau ir pieņemtas sen, uh, un tās ir iekļautas uzņēmumu, tā skaitā publisku uzņēmumu rentabilitātes aprēķinos. Es gribētu jums teikt, ka jautājums skar jau ne tikai valsts kontrolētos uzņēmumus, bet arī uzņēmumus, kuros valsts ir akcionārs, piemēram, Renault valsts ir akcionārs akcionāre un spēja bloķēt noteikti lēmumu pieņemšanu, bet mēs neesam lielāk, liel, vairākuma akcionārs. Tātad, ja valsts ir pārstāvēt kādā uzņēmumā, tad valstī ir jāprasa no uh, uzņēmuma vadības rādīt piemēru citiem valsts pārstāvjiem uzņēmumu valdēs ir jāiestājas par to, lai tiktu sniegt informāciju par filiālēm, kur tās atrodas, kāds ir filiāļu pastāvēšanas mēķis vai, teiksim, kādas konkrētas valsts tirgus apguve un uh, darbības attīstība kādā valstī, vai arī vienkārši nodokļu optimizācija ir šis mērķis, un tādā gadījumā šādas filiāls nedrīkst pastāvēt. Un tagad uzņēmumi jau ir sākuši publicēt filiāļu sārakstus, un es būšu nepiekāpīgs e, šajos jautājumos. Mums ir jācīnās pret nodokļu e, optimizāciju Francijā un Eiropā, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādi rīkojas uzņēmumi, kuros valstī piedara kapitāla daļas. E, Rodrīgas kundze, ministra kungs, mēs apsveicam Francijas valdības apņēmību Uh, uh, uzsākt uh, procesu, kura mērķis ir pabeigt ekonomikas monetārā savienības izveidi. Mums uh, ir nepieciešams īpašas budžeta uh, nostādnes um, um, eirozonai un savs budžets. Uh, vai jūs atbalstat šādu eirozonas budžetu, domājot par uh, struktūrālu konverģenci, par konkurētspēju, sociāliem aspektiem un uh, kā pasargāt dalību valstis no asimetriskiem šokiem. Paldies! Jā, šis jautājums ir sarežģīts, un mums, jūs zinu, jums Eiropas parlamentā notiek padziļināts debats par šiem jautājumiem, jūs esat atbildīgi arī par budžeta pieņemšanu. Ja domājam par nākotni, nevis par to, kas, kādi ierobežojumi mums ir šobrīd, nu jā, tiešām budžets eh, un pašu resursi ir absolūti nepieciešami Eiropai, un pie šiem jautājumiem mēs arī strādājam. Šobrīd 11 dalību valsti strādā pie uh, Uh, finanšu darījuma nodokļa ieviešanas, un uh, tas varētu būt viens no pašu resursu avotiem, kas uh, ļautu Eiropai kopumā īstenot solidaritātes politiku pirmkārt gan savā teritorijā, gan attiecībā pret citām teritorijām. Es tiešām iestājos par to, lai Eiropa varētu aktīvāk sniegt atbalstu attīstības valstīm, it īpaši cīņā pret uh, globālo sasilšanu. Šis uh, jautājums ir uh, ārkārtīgi svarīgs uh, visai planētai, un tieši šajā jomā Eiropa var rādīt piemēru citiem. Francija šā uh, gada uh, beigās uh, org, uzņēma uh, vai organizē klimata konferenci Parīzē COP21, bet šis ir uh, tāds jautājums, kurā mums ir gan indi, intelektuālā, gan uh, ies, intelektuālais potenciāls, budžeta potenciāls, lai mēs varētu veikt nepieciešamos pārveidojumus, lai nodrošinātu mūsu ekonomikas attīstību, samazinot resursu patēriņu un cīnoties pret globālo sasilšanu. Un es saprotu, ka valstu ministri nevēlas, lai uh, Uh, viņu rīcībā esošie resursi tiktu samazināti un tad problēmas risināt vēl būs grūtāk, bet mums ir nepieciešami tādi resursi, paši resursi, kas ļauj mums veikt kvalitatīvu lēcienu, kad būs pienācis īstais laiks. Paldies, un tagad Georgijus Kristus kungs lūdzu. Paldies. Paldies, prieksēdētāji kungs. Arī es e, vēlētos pateikties Francijas ministram, kas ir ieradies uz mūsu šā reita diskusijām, un e, e, vēlētos arī pieskarties Grieķijas valdības sarunām ar Eirogrupu. Protams, sarunas ir bijušas interesantas un vēl jau vairāk raugoties patreizējā politiskajā gaismā, tās ir īpaši aktuālas. Vairums domā, ka Grieķijas ekonomika nenostabilizēsies, bet es vēlētos jums konkrēti pajautāt, par ko jūs diskutējat Eirogrupā. Vai jūs runājat par patreizējo programmu un par atlikušajiem četriem mēnešiem, kas tai vēl ir palikuši izpildē? Vai jūs Eirogrupā runājat arī par finanšu prasībām Grieķijas valdībai šajā un nākamajā gadā? Es zinu, ka viss plūst un mainās, bet vai jūs mēģiniet aizpildīt tos finanšu iztrūkums, kur vēl joprojām ir šajā un arī nākamajā gadā. Kāds ir jūsu viedoklis kā politiķim, bet arī kā pilsonim, un ko Grieķijas ekonomikai vajadzētu darīt, lai tā stabilizētos un pēc tam arī atlapt. Paldies! Oui, merci, député, pour cette question. Paldies uh, par šo jautājumu, deputāta kungs, kas skar gan jūsu valsti, gan Eirozonu un Eiropas Savienību kopumā. Pašreizajā kontekstā, kad uh, ekonomika pamazām atlapst, bet uh, izaugsmas um, rādītāji vēl ir nelieli e Grieķijas ekonomikā ir nepieciešama e, izaugsme un e, visai Eiropas Savienībai nepieciešama izaugsme. Ja tas tā nenotiks, tā būs katastrofa Grieķijai, nu varbūt ne Eiropai, bet mums ir jārod ilgtspējīgi risinājumi Grieķijai. Tātad par ko mēs uh, diskutējam? Pirmkārt, mēs runājam par to programmu, kas uh, šobrīd tiek īstenota, jāpabeidz tās īst, izpilde, jādomā par to, kā, kāds ir līdzsvars šajā programmā, ko var pārskatīt, kāda ir uh, kompensācijas, un uh, jūs pieminējat 21. maiju, un programma turpinās līdz jūnija beigām. Un pēc tam mēs skatāmies, kas notiks tālāk. Šeit nerunāju par jaunu programmu, bet tā neitrāli runājot, ka Grieķijai arī turpmāk būs nepieciešams atbalsts, varbūt negluži tādā pašā formā, ne ar tiem pašiem instrumentiem, tām pašām summām, tas viss var mainīties, bet atbalsts būs nepieciešams, lai atgūtu uzticamību un lai Eh, jādomā par eh, vidēja termiņa lēmumiem, lai atjaunot uzticību bankām, lai cilvēki atkal noguldītu naudu bankās, un tas ir nepieciešams Grieķijas tautai, ir jāatgūst tāda uh, tā, prā, miers, uh, mierīgs uh, noskaņojums jāatjauno valstī jo valstī ir nepieciešama ekonomikas izaugsme. Tagad vārds pervenšai Berēsai. Ministra kungs, paldies, ka jūs domājat globāli, ka tas, ko jūs darāt Francijā, jūs to darāt Francijas un Eiropas labā. Tāpat laikā jūs norādījāt, ka ir jādomā par to, kā varētu attīstīties tuvākā laikā uh, Eh, ekonomikas monetārā savienība, bet es gribu teikt, ka mums ir arī jāsaprot, kur tad mēs vēlamies doties visi kopā, pat ja varbūt netiek pārskatīt tūlīt līgumi, jo tikai ar šādu perspektīvu mēs varēsim eh, īstenot katru etapu, pabeidzot ekonomiskās un monetārās savienības izveidi. Un, protams, par šo pašu budžeta uh, veidošanu, nu, bet tā mēs nonāksim, jo debats jau ir sākušās. Varbūt, eh, ka tas eh, notiks eh, līdztekus ar debatēm par Eiropas Savienības budžetu. Runājot par Eiropas Savienības budžetu, pacelsies jautājums par pašu resursiem Un ja mēs vēlamies atsevišķu budžetu eirozonai, tad atkal būs jautājums par to, kur uh, rast resursus uh, šī budžeta finansēšanai par pašu resursiem. Tātad kā jautājums, kā mm, finansēt uh, lielāku solidaritāti uh, starp uh, Eiropas uh, Savienības valstīm un kā darboties aktīvāk pasaules mērogā. Tāpat šis investīcija plāns, kas tiek piedāvāts, bet tas jau ir ļoti ierobežot savā apjomā. Protams, ir labi, ka tāds ir, bet pēc diviem gadiem tā īstenošana beigsies. Jautājums, kā radīt iespējas Eiropas Savienībai saglabāt savu konkurētspēju, uh, kā veidot uh, investīciju budžetu. Un šis jautājums ir aktuāls Eiropas Savienībā, Eirozonai un, un galvenais jautājums, kā jūs redzat, kā varētu attīstīties debatas par pašu resursiem. Jā, šīs tiešām ir debatas, kas ir uh, ļoti būtiskas, bet arī diezgan uh, delikātas debatas, jo es jau teicu, ir jāņem vērā tas, ka dalību valstu budžeta konteksts ir sarežģīts. Ja būtu eh, šī budžeta situācija labvēlīgāk dalību valstīs, tad arī varbūt būtu pozitīvāka attieksme pret pašu resursiem, jo eh, tas ir tāds eh, jautājums, kas saistīts ar Eiropas integrāciju, solidaritāti un arī ar solidaritāti, kas tiek nodrošināta ārpus Eiropas Savienības robežām. Šobrīd jau ir spēkā normas par resursiem, kas ir paredzēti Eiropas politikas īstenošanai Nu, ja mēs tiem domājam par uh, banku savienību, par noregulējuma fondu, tas nozīmē, ka mēs jau esam ļoti integrēti, mums jau ir solidaritātes mehānismi, uz tiem mums vajadzētu balstīties un uh, veidot uh, šādus mehānismus Tālāk, ko pirms veicām šo kvalitatīvo lēcienu, ieviešot pašu resursus. Tad šīs dienas kontekstā būtu drīzāk jāīsteno pragmātiska pieeja, bet eh, pragmātisms nekad jau neliedz eh, būt vērienīgiem un eh, raudzīties nākotnēm. Paldies, un Muresāns pēdējais runātājs. Paldies, ministra kungs. Jūs runājat par negodīgām klišajām, par eh, to, ko citi domā par Franciju, un tomēr eh, šodien mēs dzirdējām arī citu klišeju. Politiķi daudz runā, bet dara maz. Reformas ir nepieciešams, bet eh, kā tās īstenot? Uh, Reformu saraksts eh, Francijai ir pietiekami garš, bet pēdējo gadu laikā jūs neesat īpaši daudz eh, panākuši. Mans jautājums ir vienkārši, bet atbildēt es nezinu, vai būs tik viegli. Kāpēc Francijai neizdodas īstenot reformas, kuras tā ir apņēmusies un pat gribētu īstenot, bet uh, Francijas ekonomika ir pietiekami spēcīga, un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī Eiropas Eirozonas un Eiropas Savienības ekonomikai. Mans konkrētais jautājums. Ko jūs plānojat, lai samazinātu darba spēka izmaksas, lai samazinātu darba tirgus nelastīgumu, jo, protams, darba tirgus nelastīgums ir lielākais šķērslis investīciju pies piesaistēji. Francijā ir pietiekami augsta minimālā alga, un tas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc Francijā ir tik augsts jauniešu bezdarba procents. Un ko jūs plānojat darīt šā jautājuma sakārtošanā? Un pēdējais jautājums. Ester de Lange jau jums to jautāja, tātad mm, jautājums bija par deficītiem un pārpalikumiem Eirozonas valstīs. Uh, Mans konkrētais jautājums. Vai jums šķiet, ka monetārajā savienībā eksistējošais nelīdzsvars tiešām neko nenozīmē? Protams, nelīdzsvars eh, gan Eirozonā, gan Eiropas Savienībā uh, ietekmē situāciju, un tādēļ mēs arī pret to cīnāmies, īstenojot konverģences politiku, piemēram, mēs cīnāmies. Nu, par uh, minimālo algu, jā, mēs varam uh, diskutēt par, par uh, šīs algas uh, apmēru, par uh, par jauniešu bezdarbu, nu, mums tiešām pastāv uh, viedokļu atšķirības, diverģence, uh, gan viedokļos, gan sociālā jomā ir jārespektē katras valsts tradīcijas, uh, pirktspējas atšķirības. Tātad ir valstis, kur minimālo algu nosaka sociālo partneru sarunās. Ir valstis, kur uh, par to izlēm valdība. Uh, bet uh, atgriežoties pie Jūs pirmā jautājuma mēs īstenojām vērienīgas reformas. Kādēļ jūs jautājat, Francijā ir tik grūti īstenot reformas? Bet man ir tāds jautājums, kādēļ Francijā ir tik grūti uh, pierādīt, ka tā īsteno reformas, jo Francija ir kļuvusi par aizspriedumu ķīlnieku. Jūs runājāt, jūs jautājat, kādēļ mēs nesamazinām darba spēku izmaksas. Es teicu, mēs to, mēs samazinām trijos gados 40 miljārdi, mēs esam samazinājuši šīs izmaksas. Tas nozīmē, ka uzņēmuma pēļņa pieaug un tagad uzņēmumi var veikt investīcijas un šogad jau tiek plānots, uh, uh, ka investīciju apjoms pieaugs par 7%. Ar to, protams, nepietiek. Bet varbūt mūsu, mēs esam daļai atbildīgi, mēs ne, nemākam pietiekami izskaidrot un popularizēt savu politiku, bet es gribu teikt, ka reformas mēs īstenojam, turpināsim tās īstenot. Tālāk par darba tirgus reformām. Uh, mēs esam reformējuši noteikums attiecībā uz ko, kolektīvu atlaišanu. Tātad, ja tiek no darba atlaists vairāk kā desmit cilvēki, ja uzņēmuma ekonomiskā situācija ir slikta, ir jāsamazina darbinieku skaits. Un Francijā šī sistēma vienmēr bija ļoti sarežģīta, dārga un nenoteikta. Tagad situācija ir mainīsies, tā tas vairs nav. Uh, tika panākt vienošanās ar sociālajiem partneriem, arotbiedrībām, darba devējiem. Uh, mums izdevās panākt šādu vienošanos, līdz šim tas bija kaut kas nepieredzēts Francijā, un, piemēram, uzņēmuma Goodyear situācija. Nu, šī epopēja ilga sešus, septiņus gadus, un uh, bija neskaidras nākotne gan uh, uzņēmumam kā tādam, gan tā darbiniekiem, un tagad uh, viss ir atrisināts. Bet, protams, mēs šīs reformas arī turpinām, arī darba tirgu, un es uh, jūs lūgtu būt pietiekam labvēlīgiem un atzīt, ka Francija arī spēja informēt, re, īstenot reformas. Eh, priekšstādātājs, paldies, ministra kungs. Eh, mums ir bijis ļoti interesants un konstruktīvs eh, un liederīgs ekonomikas dialogs. Pateicos kolēģiem, kur uzdeva jautājumus. Un, ja nav aizliegts īstenot reformas, īstenojot ekonomisku un sociālo dialogu. Uh, tas pat ir atbalstāmi. Es domāju, ka pēdējie mm, skaitļi, ko esam saņēmuši, liecina par to, ka notiek ekonomikas atveseļošanās un mums ir jāuzlabo arī mūsu pārvaldības sistēma. Ir apspriestas daudzas e, interesantas, e, būtiskas idejas, kas jums arī noteikti noderēs jūs turpmākajā darbā. Mēs uh, esam apņēmības pilni turpināt ekonomikas dialogu ar jums, ar Franciju, un, uh, un es domāju, ka mēs visi strādājam pie tā, lai izveidotu patiesu ekonomikas un monetāro savienību. Uh, mūsu nākamā sanāksme notiks uh, 26. maijā 2015. Paldies!